Tagad ir nopietnas risks par to, ka šīs tiesas spriedums varētu tikt izpildīts pret Džalalī. Es aicinu Irānas iestādes šo nāvisodu neizpildīt. Eiropas parlamenta vārdā pilnībā nosodu nāvisodu izpildi, jebkādos apstākļos tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. Norevole Kienģe, prego. Lūdzu, Kēngis kundze. Nācie, prezidente. Volev... Paldies. Es gribēju šobrīd izmantot šobrīd, lai atgādinātu dramatisko situāciju manā reģionā Emilijā Rumānijā, kur ir ļoti smaga situācija plūdu sakarā un šī dramatiskā situācija uh, pieņemās vien lielākus apmērus. Aicinu tam pievērst uzmanību. Paldies! Paldies! Piebiedrojos ne tikai kā itālis, bet arī kā parlamenta prezidents jūsu bažām un paužu līdzjūtību visām tām tautām, kuras skārušas šobrīd Eiropā ir uh, plūdi. Tāpat uh, atgādināšu to, ka 44. Uh, gadā mums uh, pauda uh, atbalstu Rumānija, kas ir ļoti nozīmīgu soli spērusi mūsu pasaules daļas demokrātiskajos procesos, tādēļ šobrīd paužam līdzjūtību Rumānijai. Tā, es gribētu informēt eh, to, ka es eh, līdzdarbošos eh, AKDP un Nacionālo pārstāvju delegāciju sanāksmē Ankarā, un es domāju, ka ir ļoti uh, Svarīgi ņemt to vērā, runājot par Eiropas Savienības un Turcijas eh, attiecībām, kādas šobrīd ir galvenās eh, problemātikas. Paldies! Mēs eh, visi zinām, cik ļoti parlamentā mēs domājam par to, cik svarīgi ir aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju visās valstīs un konkrētāk tieši Turcijā. Dar